Kolēģi, sāksim sanāksmi, jo ir jau desmit pār trījiem, un uh, mums ir jāsāk darbs trijos, tā vismaz ir norādīts. Vispirms mums vajadzētu apstiprināt protokolu. 14. novembra sanāksmes protokolu. Vai nevienam nav iebildumu? Tagad darba kārtības pieņemšana. Vai kādam ir komentāri? Nē, ļoti labi. Tad pirmais ziņojums. Lichtenbergeres kundzes ziņojums regula par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Jāizskata grozījumi. Lūdzu, dodu jums vārdu, Eva. Lielas paldies! Es centīšos izteikties īsi tā kā kolēģi, kas iesniedz grozījumus, vēl nav ieradušies. Bet eh, Jā, tātad runa ir par kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus, tie nav klāt. Negribēju šeit izteikties vispār par kolēģu klātbūtni vai klātnēsamību, bet eh, attiecībā uz grozījumiem, ko mēs izskatījām, Es varētu piekrist lielākajai daļai no šiem grozījumiem, izņemot tos, kur ir teikts, ja nepieciešams. Padomes sarunās par to, ja to tiek runāts, tāpēc es nedomāju, ka mums jau tagad vajadzētu sākt uh, par to apspriesties, tāpēc esmu šeit pielikusi mīnusu. Uh, Man ir kād, kāda lieta, par ko es vēlējos runāt, un te ir mm, kļūda balsošanas sarakstā. Periods, kurā tiek pieļauti deleģēti akti. No komisijas esam saņēmuši nenoteiktu termiņu, un uh, Zasadas grozījums runā par uh, pieciem gadiem. Tātad šeit ir runa par uh, plusu balsošanas sarakstā, nevis par mīnusu. Uh, Lūdzu, ņemiet to vērā, jo te ir parādījusies kļūda. Bet attiecībā uz citām lietām mēs cerams eh, varēsim vienoties par eh, šo dokumentu, vairākums tam piekritīs, satura mēs jau esam apsprieduši, nedomāju, ka mums vajadzētu tālāk par to runāt. Ja nu kāds cits vēlas izteikties, tad eh, varu uzklausīt šīs domas, bet Tas būtu viss, kas man ir sakāms par grozījumiem. Paldies! Paldies, Gezīne šķiet ir klāt, vienīgā no ēnu referentiem, es nezinu, kas ir noticis ar sajādu, Meisneris kundze. Jā, patiešām esmu vienīgā no ēnu referentiem, kas ir ieradusies. Šeit tad ir runa par pielāgošanos Lisabonas līgumam, un Ēva Lichtenberger ir skatījusies, kā mēs varētu optimizēt šo situāciju. Uh, Um, es uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski un mūsu politiskā grupa iespējams ne īpaši piekrīt attiecībā uz deleģētu aktu ierobežošanu. Mēs uzskatījām, ka komisijas priekšlikums ir apmierinošs, bet tas būtu vienīgais, par ko es varētu runāt. Es domāju, ka kopumā mēs esam viensprātis, un šis dokuments ir pietiekami labi pārstāv parlamenta viedokli. Paldies, tagad Alka Drāvī kungs. Mēs runājam par Lichtenbergers kundzes ziņojumu. Jā, priekšsēdētāji, jā, zinu, zinu. Eva, liels paldies par jūsu darbu. Wanneer uh, eh, ze voorstelt om ook passagiersstatistieken en dergelijke mee op te nemen. Mēs gribētu teikt, ka mēs varam kopumā piekrist viņas priekšlikumiem. Mēs arī vēlamies eh, iekļaut šeit eh, iekšējos ūdens ceļus. Ir daži grozījumi, kur mēs neesam simtprocentīgi viensprātis, bet kopumā mēs piekrītam. Okay, either, so... Neviens vairāk nevēlas izteikties. Tas nozīmē, ka es varu tikai atkārtot, ka balsojums notiks rīt. Un ja balsošanas saraksts netiks grozīts, tad uh, referente ir pārzasādas. Uh, grozījumu. Un ja balsošanas saraksts netiks grozīts, tad es to paziņošu pirms balsošanas. Bet nešķiet, ka balsošanas saraksts tiks izmainīts. Liels paldies! Nākamais ir Krāmeras ziņojums par dzelzceļa transporta statistiku. Eva, vai jūs zinat, vai viņš pats ieradīsies? Jā, protams. Paldies par grozījumiem. Ivar. Ivar. Yeah, yeah. yeah. Eva, where you go? No, yes, no, you go. Uh, You're uh, going I for just, Michael. Uh, yeah. uh, on the place of Ma- um, es uh, Mihaila vietā. Viņš ieradīsies vēlāk. Arī šeit situācija tāda pat kā iepriekš. Jā, protams, var izteikties vācu valodā. Arī šeit mums ir daži grozījumi, kas. Uh, vēlas šeit likt klāt vārdus, ja nepieciešams, vēra preuprieti angļu valodā. Un mans kolēģis eh, Krāmers arī nevēlas rīkoties šādā veidā, jo tad mēs uzreiz iesaistīsim visas šīs lietas, kas saistās ar padomi. Eh, attiecībā uz attālumiem šķiet, ka te ir runa par Borisova grozījumu. Mēs tam varētu piekrist, bet šeit ir runa tikai par attālumiem līdz 500 kilometriem. Mēs vēlamies iet mazliet tālāk, tātad aiz šiem 500 kilometriem. Un tātad te ir runa par statistiku, kas mūsuprāt ir vajadzīga, jo galu galā mums ir arī tādas lielākas dalība valstis, un tieši tāpēc vajadzētu iekļaut šādus lielākus attālumus. Un eh, citādā ziņā visi grozījumi, izņemot tos, kuros parādās šis papildinājums, ja nepieciešams, mums šķiet eh, apmierinoši. Un liels paldies par iesniegtiem grozījumiem. Mēs tos varam apstiprināt. Paldies, Borisov kungs. Žēmī, gospodīn predsedato, ožēmī kolēģi. Priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties visiem par ieguldījumu. Un es gribētu īsumā parunāt par statistiku attiecībā uz nelaimes gadījumiem. Es domāju, ka mums vienmēr ir jāaptur prātā ceļu drošības elements, tāpēc arī mūsu vāktiem datiem būtu jāpamatojas uz Eurostat datiem nedomājam, ka vajadzētu šeit ietvērt arī datus par dzelzceļa infrastruktūru vai arī par transporta savienojumiem. Tas, mūsuprāt, nav vajadzīgs. Un vēl mēs domājam, ka uh, jāiekļauj arī dati par vilcieniem, uz kuriem nav iespējams pārvadāt divriteņus, kas attiecās uz komisijas pilnvarām pieņemt deleģētos aktus. Mēs uh, zinām, ka ir priešlikums ierobežot šīs pilnvaras, ierobežot ar pieciem gadiem, un tos piecus gadus var arī pēc kādu laiku pagarināt. Es atbalstu šos priekšlikumus tajā pat laikā. Mēs uzskatām, ka ir jādomā par Eiropas parlamenta pilnvarām tieši strādājot ar delģētiem aktiem. Komisija komisijai vajadzētu konsultēties pirmām kārtām ar dzelzceļa uzņēmumiem un arī ar mums. Mēs atbalstam referentu kungu tādā ziņā, ka komisijai vajadzētu iesniegt atskaits un ziņojums par regulas īstenošanu attiecībā uz dzelzceļa īpatsvaru pārvadu, uz īpatsvaru, kas attiec uz dzelzceļa pārvadēm īpatsvaru distanču griezumā. Gan es, gan referents, mēs esam iesnieguši grozījumus un mēs pamatojamies uz balto grāmatu dzelzceļa attīstībai. Paldies, Alkadrāvi kungs. Vai jūs runāsiet Liberatska kunga vārdā? Gelijkaardige opmerking als daar straks, dus wij steunen eigenlijk globaal genomen de. Uh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 Kopumā mēs varam piekrist eh, šiem eh, grozījumiem. Tātad šeit ir runa par to, ka vajadzētu vienkāršot eh, ziņu sniegšanu. Tas, protams, ir labi. Dzelzceņu uzņēmējiem nebūs jāiesniedz divi ziņojumi, bet tikai viens. Un tieši tāpēc arī jāsaka, ka ir jānodrošina labāka sadarbība ar Eirostat. Tie, tieši to mēs arī sakām pirmajā mūsu iesniegtajā grozījumā. Tāpat kā tautas partijas grupā mēs mm, arī domājam, ka mēs labprāt, protams, atbalstām velospēdistu pārvadāšanu ar dzelzceļu, bet eh, kaut ko tādu prasīt varbūt nebūtu pareizi, jo to vienkārši būs grūti īstenot. Un pēc tam mums ir arī jāskatās, eh, kā tad šie dati tiks apkopoti. Agrāk, mē, kad mēs strādājām pie Rikāsta, tad eh, mēs gatavojām arī dzelzceļa monitoringa schēmu, un šķiet, ka uh, Uh, šos datus var apkopot dažādā veidā. Ja ir runa par datu apkopošanu, tad es domāju, ka tas, ko ieteica Krāmera kungs, ir ļoti pareizi. Tā tad ir jābūt ļoti vienkāršai procedūrai un ir jāapkopo pēc iespējas vairāk datu. Un es domāju, ka tad mēs arī varam pēc tam tālāk strādāt. Uzskatu, ka pēc tam var paskatīties, kur tad šos datus vislabāk apkopot. Eva? Austrijā ir kāds teiciens, proti eh, statistika ir tā kā suns. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas eh, nozīmē, ka statistika eh, nav eh, kaut kas tāds, kas tā mums skaisti nokrīt no debesīm, un viss ir ļoti tīrs un saprotams. Ir jāskatās, kādā veidā tačai dati tiek apkopoti. Piemēram, es a, ar itāļiem runāju par to, kādā veidā tad tiek iesniegti dati par Um, satiksmes negadījumiem. Un šeit parādās jautājums par 14 līdz 16 gadus veciem cilvēkiem un 16 līdz 18 gadus veciem cilvēkiem. Un šie 16 gadus vecie cilvēki iespējams ir abās kategorijās. Tātad šeit ir runa par varbūt triviāliem jautājumiem, bet no otras puses mums ir jāatcerās, ka, manuprāt, šeit uh, ir jādomā arī par sadarbību ar uh, turisma aģentiem. Uh, ir eh, jāsaņem dati par velosipēdistiem, jo, jo bieži vien velosipēdi ir turisma piedāvājums. Es varu runāt par Donavu no Vācijas līdz pat Ungārijai. Eh, pastāv šādi pakalpojumi, tālāk varbūt to ir mazliet mazāk, bet jebkurā gadījumā tie tiek attīstīti. Ir uh, iespēja cilvēkiem, kur ir tāds grūtāks ceļš velosipēdistam, šo ceļu nobraukt uh, ar uh, citiem transporta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka uh, šeit parādās pievienotā vērtība pakāpojumam. Tas nozīmē, ka cilvēki var uh, nebraukt ar automašīnu, var nebraukt ar lidmašīnu un var izmantot citus transporta līdzekļus. Mums vajadzētu arī paskatīties, kādā veidā šī statistika tiek veikta, un, ja tas tiek darīts, tad tam vajadzētu būt uh, Eiropas līmenī. Noteikti, ka mums nākotnē vajadzētu padomāt arī par īstenošanu, vajadzētu piedāvāt šādus pievilcīgākus pie, piedāvājumus. Ir jāpaskatās, kur vispār kaut kas tāds notiek, kur kaut kas tāds ir iespējams. Un pēc tam arī varēs paskatīties uz to, kur ir pozitīva ietekme Tas nozīmē, ka uzņēmumi varēs sadarboties ar turisma aģentūrām. Pašlaik iespējams ne visiem dzelzceļa uzņēmiem, ne visiem vilcieniem vajadzētu kaut ko tādu uzspiest. Manuprāt, mums vajadzētu pirmkārtām paskatīties uz uh, to, lai tas, ko mēs esam šeit pieņēmuši Eiropas parlamentā, tiktu arī īstenots, un pēc tam vajadzētu paskatīties, kur turisma piedāvājumi ir uh, eh, visvajadzīgākie. Uh, Es atvainojos, es sākumā nepieminēju kādu lietu, te ir runa par 19. grozījumu, kur būs neliels mutisks grozījums. Tas parādīsies arī balsošanas sarakstā. Tas nozīmē, ka mēs šajā uzskaitījumā eh, kilometru skaits eh, dzelzceļa infrastruktūrā, kas ir aprīkota ar EADTS, mēs šeit pievietosim arī Uh, dzelzceļa kilometrus, kas ir pastāvīgi aprīkotas RMTS. Tātad tas ir tāds svarīgs punkts, lai nav tā, ka vienā tādā garā posmā pēkšņi mazs posmiņš izkrīt, kur nav šis aprīkojums paredzēts. Bet uh, šo modisko grozījumu mēs noteikti pieminēsim rīt, kad uh, balsosim par konkrēto 19. grozījumu. Mm. Paldies, tad Kramer kunga ziņojumu mēs rīt balsosim. Tālāk nākamais ziņojums ir par ekopakalpojumu sniegšanu. Mums vajadzētu uh, droši vien pagaidīt, kad ieradīsies referents. Faktiski laikam jāgaida vispār, lai kāds vēl ierodas. Mēs. Nē, kāds nāk. Oh, right. D. Becker kungs ir iedies ļoti jauki, Filip, ka tieši laikā tu esi ieradies brīnišķīgi. Tiešām laika nozīme, laiks ir viss. Uh, yeah. I give you a second to get yourself together. Cause... Došu jums, Filip, sekundi iekārtoties. Es zinu, ka arī ēna referenti nav ieradušies. Gurmai kundze ir no, nosūtījusi savu atvainošanos. Uh, Jebkurā gadījumā Filips ir šeit, lūdzu, par rīkolu. Visi piekrīt. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu Nīderlandiešu valodā. Mm. Dus uh, morgen inderdaad stemmen we over uh, twee dossiers uh, rond uh, het e-call. Uh, rapport over het uitrollen van, uh, van e-call aan de ene kant. Mēs uh, balsosim par šiem e-kola pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā. Tas ir mūsu atzinums par attiecīgo sistēmu sadarbspēju. Uh, Un uh, mēs ļoti labi sadarbojamies ar dažādiem ēnu referentiem, un mēs esam nu, panākuši labus kompromisus dažādu dosie jautājumos. Un uh, viņam strādājot ar šo dokumentu, mums ir bijušas ļoti daudz dažādas pretrunas par šo lietu, pretrunīgi veido, viedokļi, un mēs sakojam div, div, divām līnijām. Un, uh, mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams šādu e-galu pakalpojumu ieviest. Tas ļoti interesanti gan um, lietotājiem, gan arī šoferiem. E, jūs zinat, ka dažkārt pat sekundes uh, desmitdaļa ir izšķirīga, tad, kad ir kāds ārkārtas uh, gadījums, tāpēc ir nepieciešams uh, izmantot visu, ko mēs varam, lai samazinātu upuru skaitu, lai uzlabotu uh, infrastruktūru, un lai arī attiecīgā palīdzība ierastos pēc iespējas ātrāk pēc negadījuma. Un tāpēc mēs griežamies pie dalībvalstīm un, un pie komisijas. Mēs uzskatām, ka ir jāizvērš um, publiskā veidā tāda informatīva kampaņa par īko pakalpojumu ieviešanu. Un arī dalību valstīm vajadzētu iet iespēja, tad izmantosim 12 numuru un attiecīgi nevajadzētu pielietot nekādas mākslas un tāpēc ir pēc iespējas ātrāk jārīkojas, lai šos jautājumus, šo savietojamību atrisinātu. Tad komiteja vajadzētu, vai komisija drīzāk vajadzētu arī padomāt, vai šo e-call sistēmu nevarētu paplašināt, attiecinot arī uz kravas mašīnām, autobusiem un lielākiem. Uh, Eh, un, mm, kas attiec uz komisiju, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šāda likuma, eh, likumdošana, ir nepieciešams izmantot eh, platformu, uz šīs platformas varētu izmantot, izmantot dažādas pakalpojums. Uh, un nevajadzētu aizliegt šo ekosistēmu, nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir kaut kāds privātais zvans un attiecīgi jānodrošina savietojamība tehniski. Un ir jāizmanto arī backup sistēma numur 112. Tā ir sistēma, kas jau darbojas. Tālāk ir jautājums par personas datu aizsardzību. Uh, Tā ir lieta, kas ir ļoti svarīga Eiropas parlamentam. Es uzskatu, ka 2015. gads, 1. oktobrs ir kaut kas datums, kad būtu uz jaunajām mašīnām jāuzstāda šī e-call sistēma. Uh, bet um, ir arī viedoklis, ka šī sistēma varētu kļūt um, obligāti nedaudz vēlāk. Es ļoti ceru, ka mēs no parlamenta puses varēsim arī akceptēt šo pēc iespējas ātrāko iespēju ieviest Um, šo sistēmu mēs esam par ātrāku, un mēs darīt, gribam darīt visu, lai pilnīgi visi jau translīdz vadītāji gūtu ieguvumu no šīs sistēmas ieviešanas. Uh, tad mēs uzskatām, ka šis priekšlikums būtu jāstiprina. Tad ir vēl citi grozījumi, kas ir diezgan rūti atbalstām, kaut vai šīs sistēmas attiecināšana uz traktoriem. Un Mm, mums ir bijušas arī sarunas ar komisiju pirms šīs transporta līdzekļu veids tika apspriests iekļaušana. Mēs uzskatām, ka e-call sistēma ir pasīva. Tur ir jāaktivē šo sistēmu, bet iespējas ātrāk ir jāstrādā to. Mēs nedrīkstam ierobežot vai iegrožot transporta līdzekļu vadītājus bet, kā es teicu, šīs obligātais akcepts ir pats svarīgākais, un ļoti ceru, ka lielākais vairums arī varēs atbalstīt to, un es ļoti ceru, ka, ka mēs varēsim pabeigt darba šo dosie rīt pēc balsošanas. Paldies! Lielas paldies, Koha kungs! Jau kādus desmit gadus nodarbojos ar šo jautājumu un varu tikai teikt liels paldies, Debakere kungs, par jūsu izcilo darbu, arī labo sadarbību ar ēnu referentiem. Nav īsti neko daudz, ko šeit papildināt. Uzskatu, ka dalībvalstis ir sapratušas, ka ir jāsāk rīkoties arī mobīlo tālruņu ražotāji ir gatavi. Ehm, tas nozīmē, ka mums nevajadzētu tagad eh, samazināt spiedienu. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka visi šie grozījumi, kas runā par atlikšanu, par eh, pagaidīšanu, uzskatu, ka tie visi būtu jānoraida. Uh, Galu galā mēs esam visus desmit gadus redzējuši, ka bez spiediena nekas nenotiks. Attiecībā uz viegliem automobīļiem tas noteikti ir pirmais solis. Uzskatu, ka mums tas ir jādara. Mums vajadzētu, lai komisija dod šo rīkojumu par uh, pētījumu veikšanu par konkrētiem transporta līdzekļiem. Uzskatu, ka konkrētiem kravas automobīļiem arī un autobusiem arī vajadzētu šādas ierīces. Es noteikti kopumā atbalstu šo priekšlikumu. Paldies! Kadravi. Paldies, Elka Drāvī kungs. Es zinu, ka Gurmai kundze ir atvainojusies, teica, ka nebūs tagad Elka Drāvī kungs. Paldies. Zitas vārdāks ir ēna referente. Es gribētu pateikties referentu kungam par lielisko darbu. Šis process ir bijis ilgs, lai nodrošinātu šo harmonizētu un savstarpēji sadarbīgu eko pakalpojumu sistēmu. Komisija strādās kopš 2005. gada, un tad, tas ir arī bijis pie prioritārām rīcībām. Un šī stratēģija balstās uz trīs aspektiem, tātad iekšējā sistēmas, telekomunikācijas tīkli un publiskā drošība, tātad trīs aspekti ir svarīgi. Un mums ir jāstrādā iepretim jaunam mērķim, lai samazinātu negadījumu skaitus Eiropā. Un mēs to visu atbalstam par grozījumiem. Mēs atbalstam visus grozījumus. Senalovas grozījumu arī atbalstam no IMCO. Uh, Un Debekera kunga grozījumu arī atbalstam, arī tautas partijas grupas grozījumus atbalstam, bet nevaram uh, atbalstīt šo privāto tipa apstiprinājumu kā privāto sistēmu. Te jābūt publiskajam. Šeit ikoli ir publiska sistēma un, un privātie tipa apstiprināšanas standarti nebūtu jāpiemēro. Uh, tālāk uh, par eh, šiem te publiskās drošības ziņojuma aspektiem. Eh, tur ir noteikti grozījumi, ko mēs nevaram atbalstīt. Teiksim, mēs neatbalstam pagarināšanu vai datumu atlikšanu uz ilgāku laiku. Datum, kad tiks īstenot šī regula, mēs uzskatām, ka tas ir prioritārs jautājums. Un mm, mēs uzskatām, ka e-call sistēmai ir jābūt līdz gatavai 1. Eh, oktobrī 2015. gadā un nevis 16. gadā. Mēs uzskatām, ka viss iet pareizā virzienā, principā, un mēs ļoti ceram, ka balsojums rīt būs labs. Liktenberga. Liktenbergeris kundze. Jā, herzlichen dank, wie Ihnen. Jā, liels paldies. Kā jau Jūs eh, zināt, no iepriekšējām diskusijām es neesmu tik liela entuziasta attiecībā uz šo sistēmu. Jūs skritu, ka tā tiek eh, pārdota ar nepareizu saukli. Tas noteikti neļaus mums izvairīties no tālākiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tas var vienkārši samazināt eh, ceļu satiksmes negadījumu sekas. Tas nozīmē, ka glābšanas vienība varēs ierasties mazliet ātrāk uz negadījuma vietu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums nevajadzētu būt tik lieliem entuziastiem. Noteikti, ka ceļa satiksmes negadījumu mēs šādā veidā neaizkavēsim. Šī uh, sistēma jums neļauj, neliek bremzēt pirms bīstamiem pagriezieniem. Tas nozīmē, ka mārketings vienkārši ir nepareizs. Ja runa par um, citām problēmām, tad gribētu minēt šeit ne tikai datu aizsardzības problēmas, bet arī citas. Uzskatu 16. grozījums ir ļoti svarīgs. Šeit vajadzētu respektēt tehnoloģiju neutralitāti. Nedrīkstētu būt tā, ka šeit mēs radītu darbu dažiem monopoliem. Šeit es varu nosaukt pat konkrētus nosaukumus. Es nedomāju arī, ka uh, e-zvanam vajadzētu Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Protams, tas būs atkarīgs no vairākuma gribas. Ar vairākuma gribi, gribu, ko tādu varēs ieviest. Uzskatu, ka man visbūtiskākais ir eh, deleģēti akti. Šīs pilnvaras vajadzētu ierobežot koplēmu procedūras dēļ, jo šeit galu galā ir runa par tādiem ļoti būtiskiem faktoriem. Es negribētu, lai uh, tiesību akti paredzētu ka šī sistēma ir jāpaplašina un jāattiecina uz tādiem transporta līdzekļiem, kur to ir grūti ierīkot. E, Tika jau runāts par konkrētām problēmām, vajadzētu paskatīties, vai tiešām katrā gadījumā e, šī sistēma dod pievienoto vērtību. Tika pieminēta arī lauksaimniecības nozare un meži. Protams, šeit negadījumi ir daudz smagāki, jo transporta līdzeklis ir daudz lielāks un iespēdīgāks. Bet ir skaidrs arī, ka ļoti daudzas ierīces vienkārši vēl nav mm, mm, ņemtas vērā. Un šeit ir arī runa par mm, izmantošanas ilgumu. Tieši tāpēc es mm, esmu skeptiska attiecībā uz mārketingu, kas tiek pielietots, un arī attiecībā uz praksi. reģioniem un valstīm būs vajadzīgi eh, centrālie punkti, centrāles, kur eh, tad ienāks avārijas zvani. Šķiet, ka IMCO komitejā jau tika diskutēts par eh, numuru 112. Diemžēl dažās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti negatīva pieredze par pakāpojumu centralizāciju. Es pati zinu šo situāciju savā reģionā, kur uz vienu vietu ierodas trīs uh, ātrās palīdzības mašīnas, bet uz otru negadījumu vietu nebrauc neviena, jo vienkārši vairs nav nevienas mašīnas, kas varētu braukt. Tas nozīmē, ka šie pakalpojumi nedarbojas tā, kā tiem vajadzētu. Uzskatu, ka nākotnē tā būs arī vislielākā kļūda. Vajadzēs domāt par to, kā šīs centrālis strādās. Uh, galu galā beigās mēs noteikti saskarsimies nevis ar automašīnu aprīkojumu problēmām, bet tieši ar šīm centrāļu problēmām. No savas pieredzes varu teikt, ka centralizācija nav bijusi vienkārša. Daudzos reģionos ir bijušas problēmas. Uzskatu, ka pēc pieņemšanas mums vajadzētu konkrētāk paskatīties uz īstenošanu. Pirmām kārtām vajadzētu teikt, lai dažas valstis netiek ignorētas, lai nebūtu tā, ka uh, kāds eh, cilvēks paliek eh, Rumānijā uz ceļa tikai tāpēc, ka ēzvana sistēma nedarbojas pietiekami labi. Tā tad ir jāstrādā pie īstenošanas un vajadzētu arī no, sniegt precīzu informāciju. Savādāk radīsies iespējas, ka kaut kur ir centrāle, kaut gan īsnībā centrāla nav uh, nodrošināta. Es domāju, ka mēs varbūt esam pasteigušies ar šī jautājuma risināšanu. Uh, varbūt parādīsies vēl kādi novatoriskāki tehnoloģiski risinājumi, kas mums ļautu uh, strādāt pie lielākas drošības. Kā jau minēju, es galvenokārt iestājos par tehnoloģiju neutralitāti, par to, ka nav vajadzīgs Eiropas Savienības līdzfinansējums un par to, ka deleģētie akti būtu jāierobežo lai nebūtu tā, ka mēs visu nododam uh, komisijas varā. Šeit galu galā ir runa par ļoti sensitīviem risinājumiem, piemēram, kuru lauksaimniecības tehniku iekļausim un kuru nē. Šeit mums noteikti vēl ir grūtības. Tieši tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu tik devīgi uh, rīkoties ar pilnvaru nodošanu. Parlamentam tā nevajadzētu rīkoties. Principā Daudzi no grozījumiem, daudzi kompromisi šķiet apmierinoši, bet tomēr es gribēju paust brīdinājumu par tikko pieminētajiem tematiem. Uzskatu, ka mums vēl ir jāstrādā pie tā, lai īstenošana būtu efektīvāka. Man šķiet, ka šeit viss vēl nav atrisināts. Paldies, Rike Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu no visas sirds pateikties par padarīto darbu referentam. Principā atbalstu, bet gribētu izteikt divus komentārus. Viens komentārs. Uh, ir uh, attiecībā uz šo brīvprātīgo raksturu, uh, ka vajadzētu otru uh, pogu ieviest, kas izsauk tehnisko palīdzību, un šeit varētu rasties problēmas, tas varētu glābējus arī attiecīgi apgrūtināt arī mm, bez pamatojuma. Uh, Un, ja tas ir brīvprātīgs variants, tad varētu nedaudz tikai mm, uzlabot, bet mm, vēl viena lieta arī par vienu grozījumu, ko es esmu iesniedzis eh, eh, par 15. un 17. gadu, ka es saprotu, ka šāda termiņa atlikšana uz 17. gadu nav pārāk populāra, bet tomēr es gribētu um, izskaidrot cīkāk. Es negribu kaut ko pagarināt, es arī esmu noraizējies, ka ir nepieciešama efektivitāte, par ko runāja jau daudz kolēģi, bet problēma ir tāda, ka lai šo te sistēmu kā tad, lai vispār to sāktu strādāt no 15. gada, tad mums jau jāliek konstruktoriem <clears throat> tagad strādāt. Un mums ir attiecīgi jāliek šis pienākums konstruktoriem darīt tā, lai viss šī sistēma būtu īstenojama jau no 15. gada un tad, lai tā funkcionēšana būtu nodrošināta dalību valstu līmenī arī ir nepieciešams nodrošināt ražotājs ar attiecīgiem materiāliem. Tad jādomā par šo tehnisko bāzi, ko izstrādā dalībvalsts, arī attiecīgo tehniku, ko uzstādīs mašīnās, un šis jautājums attiecīgi ir diezgan sarežģīts. Dalībvalsts un ražotāji viņi būs spiesti vienādi strādāt no savas puses un no otras puses, tātad vai viņi paspēs to. Tāpēc es gribēju arī brīdināt par šo lietu, ja šie divi aspekti tiks eh, risināti vienlaicīgi, tad eh, varbūt, ka nevarēs eh, arī adaptēt visus vajadzīgos materiālus, attiecīgi, lai varētu kopā savietojumi izmantot šīs divas lietas un varbūt, ka vajadzētu atstāt nedaudz vairāk laika, lai sistēma attiecīgi adaptētos, lai mēs varētu uzsākt to visi um, vienlaicīgi, jo šeit varētu būt dažādas problēmas, kaut vai mobīliem telefoniem, un kas tad notiks, ja tīkli netiks ar to galā. Lūk, tāda ir situācija. Es negribu uh, arī, lai sistēma darbotos, varbūt kaut kādiem traucekļiem, gribētu, lai būtu laba savietojamība. Paldies. Komisija, Duprīkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Duprīkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, atbildēšu uz vairākiem no jautājumiem komentāriem, kas izskanēja, un tad došu vārdu kolēģiem no Digi Enterprise. Sākumā atbildēšu Rikai kungam. Gribēju norādīt uz to, ka, kas attiec uz PSAP, tad mēs jau esam izstrādājuši šajā jomā deleģētos aktus. Šis deleģētais akts tika pieņemts 2012. gada novembrī, un šajā deleģētajā aktā to mēs izstrādājam kopā ar dalību valstīm. Tas nozīmē, nav jau tā, ka komisija šeit viena pati ir rīkojusies nekādā veidā neņemot vērā dalībvalstu vēlmes un nepārunājot to. Dalībvalsts ir informētas. Un mēs esam balstījušies šī deleģētā akta un esam izmantojuši arī operatīvo testu rezultātus, kas tika veica Eiro projekta ietveros. Tādēļ nevar teikt, ka šeit ir tāda likumdošana no zila gaisa un nekas uh, otrā jomā nebūtu darīts. Tā gluži nebūs. Turklāt Vēl kāda lieta saistībā ar ne ārkārtas zvaniem. Šeit gribēju norādīt, ka komisija uzskata, ka dalībvalstīm ir jābūt rīcības brīvībai pašām rīkoties un skatīties, kāda veida organizācija būtu vislabāk piemērota šiem risinājumiem. Vēl kāds komentārs Lichtenbergers kundzei atbildot par pārklājumu Mēs zinām, ka ekol darbosies. Tas darbosies tādēļ, ka tātad šo pārklājumu, viesavunēšanu aptvers visi operatori. Ar to problēmu nebūs. Un pārklājums būs garantēts tādēļ, ka balstoties uz 112 sistēmas, un vēl kāda lieta, pie kuras gribēju atgriezties, ir šī tiesība akta spēkā stāšanās datums. Nu, šobrīd esam pašā procesa sākumā, un mēs domājam, ka to var izdarīt. Mēs gribētu arī jums arī rēķināties šajā procesā, tādēļ nu, es augsti vērtētu to, ja mums būtu iespēja tomēr ievērot noteikto termiņu. Paldies! You... Paldies! Vai jūs gribētu vēl kādam dot no uzņēmējdarbības ģenerāla direktorāta? Lūdzu. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Margarita Tolašmova no DG Enterprise. Arī mēs gribētu pateikties transporta komiteju un īpaši referentam Debakera kungam par ziņojuma projektu, regulas projektam. Es savā komentārā gribētu runāt par trim galvenajām jomām, kas tik šodien arī šeit pārunātas. Un tās arī te paši jautājumi, par kuriem ir iesniegt grozījumi. Sākumā priekšlikuma aptvērums. Jā, patiešām ir ļoti svarīgi, lai priekšlikuma aptvērums būtu skaidrs. Šobrīd, jāsaka, ir zināmi pretrunīgi grozījumi iesniegti. Komisijas priekšlikumā tiek runāts tikai par sabiedrisko e-call, tātad tādu, kas ir balstīts uz 112 sistēmas. Un, mūsuprāt, priekšlikumā tas ir skaidri arī jānosaka, un to nevajadzētu mainīt. Pretējā gadījumā būs ļoti daudz uh, citu aspektu, kas jāregulē, un šobrīd regulējums tiem nav paredzēts, un tas varētu nozīmēt, ka regulas spēkā stāšanās aizkavēsies. Vēl par aptvērumu runājot, par to runāja arī vairāki um, deputāti, kas izteicās, kurus tad transporta līdzekļu šeit iekļaut. Šobrīd priekšlikumā ir iekļauti tikai M1 un N1, tātad automašīnas un mikro autobusi, Un tas ir tādēļ, ka šobrīd nav konkrēti pētījumi veikti par citu veidu transporta līdzekļiem. Ja mēs gribētu paplašināt darbības jomu, arī tad mums neizdotos ievērot uh, noteikto piemērošanas datumu, jo tādā gadījumā būs jāveic vēl pētījumi par šiem pāriem transporta līdzekļiem. Komisija patiesībā jau strādā pie šī priekšlikuma, un mēs patiesībā esam atvērti um, tam, ka nākotnē šis priekšlikums tiktu paplašināts un attiecināts arī uz citu veidu transporta līdzekļiem. Bet tas ir jādara balstoties detalizētu pētījumu un, protams, arī ietekmes izvērtējumu un rentabilitātes analīzes. Šobrīd par citiem transporta līdzekļiem, kā piemēram traktoriem un uh, citiem transporta līdzekļiem, šie pētījumi nav vēl veikti. Tālāk, privātums un datu aizsardzība. Komisija, protams, var pievienoties parlamentam par to, ka ir absolūti obligāti nodrošināt datu aizsardzību, un tieši tādēļ projekta tekstā ir iekļauts rekomendācijas no 29. panta darba grupas. Tomēr šīs normas, kas šobrīd atrodas teksta priekšlikumā, būs detalizēti jānosaka tālākos tiesību aktos. Komisija ir piedāvājusi šim mērķim deliģēto aktu. Šobrīd gan daži no grozījuma priekšlikumiem piedāvā īstenot to, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Mums gan jāpaskatās, kādi ir ar to saistītie riski, jo tas savukārt nozīmētu, ka e-kola ir piemērojams bez detalizētām datu aizsardzības normām. Un komisija negribētu, komisija patiesībā ir pārliecināta, ka tas nav Eiropas parlamenta mērķis, jo tādējādi nevaram mēs nodrošināt parastot likumdošanas aktu procedūru līdz e-kola ieviešanas datumam. Tādēļ ir visai riskanti šāda pieeja padarot prātā datu aizsardzības būtiskumu. Un nobeigumā piemērošanas datums mēs ar, es, protams, piekrītu kolēģei par šobrīd komisijas teksta priekšlikumā iekļauto datumu. Un tas ir tas datums, kas patiesībā parādās arī parlamenta pašiniciatīvas ziņojumā. Tātad mēs esam saglabājuši parlamenta piedāvāto laika grafiku un konkrēto datumu, un mūsuprāt šajā datumā visam jau vajadzētu būt spēkā un darboties, lai tātad ieviestu šo pakalpojumu. Jo īpaši tādēļ, ka šis priekšlikums attieksies tikai uz jaunajiem transporta līdzekļu veidiem, nevis visiem transporta līdzekļiem. Paldies, vai vēl kādam būtu komentāri? Bekara kungs. Jā, sākumā par šiem diviem jautājumiem un otru pogu runājot. Iemesls, kādēļ man nepatīk šis priekšlikums, ir tāds, ka, ja cilvēks atrodas stresa situācijās, tad um, priekšā, ja ir divas pogas, tad, nu, tikai rodas vēl lielāks apmulsums. Uh, To vajadzētu paturēt prātā. Un tad otrs jautājums, kādā veidā organizēt PSAP, kā tiks filtrēti zvani, kā to izveidot. Manuprāt, šeit ir būtiski, lai mums būtu sistēma, lai PSAP varētu labi darboties un varētu filtrēt ienākošos zvanus. Šī ir ļoti interesanta pieeja, tādēļ esam attiecīgi arī to skatījuši atzinumā. Arī es uzskatu, ka mums ir jāizrāda spiediens uz pārējām iestādēm, lai tās nāktu iet uz priekšu un realizētu šo priekšlikumu. Mēs paši jau šobrīd runājam par vienu, divu, triju gadu kavēšanos, varbūt uh, būs arī kaut kādas tehniskas problēmas, bet, nu, manuprāt, partneri varētu nest savu pienesumu un vēl tālāk aizkavēt šo priekšlikumu. Tādēļ tiešām pie vajadzētu piestrādāt pie spiedienu. Kas attiec uz pārējiem komentāriem, Lichtenbergers kundzes teikto, uh, Vadītājiem, protams, ir sava atbildība. Te jau mēs nerunājam par kaut kādu sistemātisku drošību, mēs jau ne, nepasniedzam šo sistēmu kā tādu, kas ļaus izvairīties no negadījumiem. Nē, protams, šoferim ir sava atbildība un tādēļ, manuprāt, sistēma ir noderīga tādā ziņā, ja kaut kas notiktu, uh, nu, neviens jau it kā to konkrēti tā arī nesauca. Bet par datu aizsardzību esam stiprinājuši šobrīd tiesību aktā klauzulas, un mums ir jāpārliecinās, lai pienācīgie attiecīgie dati būtu pieejami PSAP, jo, protams, ir nepieciešama tātad konkrēta atrašanās vieta, dati par atrašanās vietu, lai zinātu, kur noticis negadījums, lai varētu pēc iespējas ātrāk rēģēt. Manuprāt, ir jārunā par līdzfinansējumu Eiropas Savienības līmenī, kas būtu tiešā veidā saistīts ar viediem transporta sistēmām, un varbūt būtu labi ideja tiešām šo priekšlikumu saglabāt. Kopumā es patiešām ceru, ka izdosies gūt plašu atbalstu šim priekšlikumam, jo, nu, ir jāiet uz priekšu, jāpanāk tālāks progress, un es ceru, ka mēs nonāksim pie tādas sistēmas, kas tehniski labi darbojas un ļaus pēc iespējas ātrāk arī jaunās mašīnas ar šo sistēmu aprīkot. Paldies! Paldies, Filip! Balsojums ir paredzēts rītdien par šiem, priek par šiem priekšlikumiem. Paldies visiem! Aldes ēnu referenti, izņemot Fosteris kundzi, kur es zinu, ka kavēsies, bet visi pārējie mums ir ļāvuši pie, pāriet pie darba kārtības punkta par aviācijas ETS. Un pirms tam arī vēl Groša kunga ziņojums bija un Kančana kunga ziņojumu esam nedaudz pasteigušies, strādājam ātri, tādēļ, ja nevienam nav iebildumu, tad šobrīd varbūt skatīsim aviācijas ETS punktu. Okay. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh... Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Šis secinājums, kas ir sagatavots un ko jūs äh, esat jau saņēmuši, uh, ir um, paredzēts, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība var ieviest globālus risinājumus. Tā vietā, lai šis risinājums būtu tikai un vienīgi Eiropas. Pēc tikšanās mums bija sanāksme arī ar komisijas pārstāvjiem, un man ir jāatzīst, ka tad, kad mēs uh, tikāmies ar komisiju, uh, Es nezināju, ka priekšlikums, citiem vārdiem sakot, šīs uh, stop the clock sistēmas apturēšana un uh, Eiropas risinājuma ieviešana, es nezināju, ka šī alternatīva tika jau apspriesta sanāksmē un ka tā nemaz netika akceptēta. Tāpēc man šķiet saprātīgi, ka mums vajadzētu paredzēt iespēju no 2016. gada tālāk attīstīt šo stop the clock sistēmu. Jo pēc tam notiks jauna starptautiskās civilās aviācijas organizācijas sarunu kārta un varētu būt, ka 2016. gadā e, ICAO organizācija noteiks ne tikai pasākumus, bet arī laika grafiku uh, Eh, globālu risinājumu meklēšanai šajā jomā. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt šādā virzienā, un savu atzinumu es arī veidoju tieši balstoties uz šādiem pamatiem. Tātad eh, tas nozīmē, ka ja starp Eiropas Savienību un konkrētām dalību valstīm tiek eh, nodrošināta divpusēja vienošanās, tad mums nevajadzētu uh, zaudēt iespēju eh, šo eh, vienošanos arī noslēgt. Tieši tāpēc esmu paredzējis priekšlikumus arī attiecībā uz šādiem divpusējiem nolīkumiem transporta jomā. Mums vajadzētu arī šeit ņemt vērā šo aspektu un nevajadzētu to skatīt kā kaut ko pilnīgi atsevišķu. Un, ja 2016. gadā starptautiskās civilās aviācijas organizācijas līmenī pilnīgi konkrēti tiek noteikti pasākumi, tātad šeit nav runa par kaut kādu nodomu protokolu, tad eh, sākot no šī datuma, no 2016. gada, šī gaisa telpas pieeja, tad uzreiz varētu stāties spēkā Eiropā. Es domāju, ka mēs nezaudēsim laiku līdz 2016. gadam. Ar šo metodu mēs parādīsim, ka esam gatavi sarunām, un tādējādi mēs arī ieliksim vajadzīgās sliedes eh, arī situācijā, kādi kā neko nedara. Uzskatu, ka tas būs saprātīgs risinājums, mēs izskatīsimies labi starptautiskā organizācija acīs, un priekšlikums ir arī izpildāms. Es eh, ļoti labprāt uzklausīšu jūs, kas jums ir sakāms. Es jau varu iedomāties, kāds ir politisko grupu viedoklis, bet es domāju, ka mums vajadzētu tādā garākā perspektīvā nodrošināt globālu perspektīvu. Nevajadzētu uh, uzstāt uz Eiropas nostāju, kas izskatās pēc provokācijas. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit atrast tādu zelta vidusceļu. Šādu atzinumu esmu sagatavojis, un tagad ar lielu interesi uzklausīšu jūs komentārus. Paldies, Elka Dravi! Jā, dankjewel, uh, voorzitter, en dank ook aan de rapporteur voor zijn werk. Paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies arī referentām par darbu! Lielas paldies arī par sniegtajiem paskaidrojumiem! Tuvākajās 48 stundās mēs vēl noteikti uh, apspriedīsimies. Šķiet, ka Attiecībā šo globālo pieeju mēs varam piekrīst referentam. Mēs piekrītam arī, ka sistēmā ir vajadzīgs elastīgums, nogaidot globālus risinājumus. Viņa priekšlikumi ir ļoti tālajoši. Mēs esam vienojušies mazliet nogaidīt, lai zinātu, ko tad nolems ICAO, jeb Startautiskā civilās aviācijas organizācija. Un tā tad šeit ir runa par 2016. gadu. Bet eh, es domāju šeit uzdot jautājumu, vai šī stopse kloku apturēt laiku pieeja mums ir jāpaplašina. Varbūt tomēr mēs šeit ejam pārāk tālu. Pirmajos gados mums, protams, ir vajadzīga zināma elastība. Šeit es varu tikai un vienīgi piekrist referentam. Tagad eh, mans otrs komentārs par piemērošanas jomu, par aptvērumu. Man ir radies iespējas, ka referents vēlas ierobežot eh, aptvērumu, lai tas attiektos tikai uz iekšē Eiropas lidojumiem no 2016. gada, un ka šie nosacījumi neattiektos uz tām uh, lidmašīnām, kas lido pāri Eiropas gaisa telpai. Es uzskatu, ka tas būs apgrūtinājums Eiropas līdzsabiedrībām uzskatu, ka lidojumu uzraudzības iestādēm vajadzētu spēt pildīt savus pienākumus. Tātad šeit ir runa arī par tādām lidmašīnām, kas lido pāri gaisa tāpai, nevis šeit eh, nosēžas. Tātad eh, pirmais es gribēju runāt par pieeju apturēt laiku, un otrais aptvērums. Citādā ziņā mēs varam visu atbalstīt. Kā jau es teicu, mūsu viedoklis vēl nav galīgs, jo, kā jau es minēju, mums sēž šie divi punkti, par kuriem mēs vēl vēlamies apspriesties. Meisners kundze. Paldies! Es varu teikt, ka mēs no ALDE grupas spēcīgi atbalstam Atjē Grošu. E, protams, šķiet, ka šeit ir pieeja skriet ar galvu sienā, ja runa par ETS, un noteikti, ka nekas tam līdzīgs nefunkcionēs, Mēs eh, saprotam, ka šādā veidā mēs nevarēsim neko panākt. IKO mēģina risināt mm, šo situāciju globāli, un tieši tāpēc es uzskatu, ka Matjē Groša ieteiktā rīcība ir pilnīgi skaidra. Vispirms ir jāpieņem šī pieeja apturēt laiku, stop the clock, un pēc tam mums ir jāskatās, kas notiks. 2016. gadā IKO nāks klajā ar saviem priekšlikumiem, mēs nezinām, kā tas izskatīsies. Mēs esam mēģinājuši izdarīt tādu kā zināmu spiedienu, jo mēs vēlamies panākt vienošanos globālā līmenī. Vienlaicīgi mēs uzskatām, ka nevajadzētu uh, Eh, izraisīt tādus kā konkurences ierobežojumus Eiropas līdzsabiedrībā. Ir jāatrod vajadzīgais līdzsvars, un tieši tāpēc uzskatu, ka Matie Groša uh, projekts iet pareizajā virzienā. Nu, protams, mums ir jānogaida un ir jāskatās, kas notiek starptautiskā līmenī un kāda būs reakcija no citām valstīm. Lichtenbergers kundze. Jā, paldies! Visa šī ETS tēma, protams, ir ļoti sarešķīts uzdevums mums visiem. No vienas puses mēs nedrīkstam izskatīties tā, ka mēs eh, esam ārkārtīgi paklausīgi, un no otras puses mēs nevaram arī atturēties no lēmumiem tikai tāpēc, ka uh, kāds varētu būt pretī. Es neredzu šeit, ka IKO tiks īsā laikā panākts progresīvs vairākums. Un tad mēs noteikti saskarsimies ar ļoti lielām grūtībām. Esmu eh, kontaktējusies arī ar ASV eh, nevalstiskajām organizācijām, kas vienmēr atkārto, ka lūdzu nepadodieties, jo eh, šādā veidā izdosies izdarīt spiedienu arī uz ASV iekšējā līmenī. Tas nozīmē, ka vismaz kaut kas kustēsies uz priekšu. Mums vajadzētu izskatīt visas iespējas, visas izdevības eh, nevalstiskajām organizācijām citās pasaules malās, kas atbalsta mūsu līniju un kas mēģina pašas savā valstī nodrošināt, lai uh, tiktu izveidota beidzot kaut kāda sistēma šajā jomā, kas būtu efektīva un kas dotu pozitīvus rezultātus. Noteikti attiecībās pārējiem jautājumiem man ir pilnīgi tāda pati nostāja kā citiem kolēģiem, taču es vēlētos pie jums vērsties, sakot, ka mums būtu ļoti vērtīgi kontaktēties ar nevalstiskajām organizācijām ārpus Eiropas, sazināties ar tām un komunicēt tādā gudrā veidā. Protams, tas šeit ir izšķirošais. Stratēģiskajā plānošanā šīm organizācijām ir svarīgi zināt, kāds ir Eiropas Savienības viedoklis, vai tā guļ un vispār nerīkojas, vai arī parādās eh, daži novatoriski aspekti no Eiropas Savienības puses. Uzskatu, ka šeit būtu būtiski veidot saziņu ar šiem cilvēkiem un mēģināt eh, arī eh, to ņemt vērā mūsu lēmu pieņemšanā. Ja pēc gada ASV varētu parādīties tādas nelielas iespējas, ka kaut kas virzās pareizajā virzienā, tad mums nevajadzētu šeit visu atlikt uz nekonkrētu datumu. Šajā jautājumā visās pasaules malās mums ir sabiedrotie, kas vēlas to pašu, ko mēs, bet, diemžēl, šie mūsu sabiedrotie iespējams neatrodas valdībās. Tieši tāpēc tagad eh, visu atmest un padoties arī būtu kļūda. Gribētu norādīt uz astoto grozījumu, kur ir runa par Dohu, kur arī darba kārtībā varētu parādīties punkti, kas pavērtu mums zināmas iespējas. Es domāju, ka mums vēl vajadzētu visu šeit izvērtēt. Tad, tad no vienas puses mēs varam padoties un nodot signālu, ka Eiropas eh, Savienība it kā ir pieņēmusi lēmumu, bet eh, tiklīdz kāds pasvilps, tā mēs varam šo viedokli mainīt. No otras puses, mm, mēs redzam, ka IKO mums nav pārāk daudz draugu, un no otras puses arī valdībā šādu draugu mums nav. Mums vajadzētu šo nelielo, pavisam sīko instrumentu, kas pašlaik šajā jomā pastāv, mēs nevaram tik vienkārši atmest un no tā atteikties. Paldies. Nešķiet, ka no komisijas kāds būtu ieradies par šo jautājumu runāt. Okay, no, it's not, it's not Labi, nu, jebkurā gadījumā mūs šķiet vaina, ka citā secībā. Maķē, lūdzu. Jā, pavisam īsi, paldies par eh, jūsu teikto. Šķiet, ka mēs saprotam visus argumentus un visas šaubas. Mēs mēģinam šeit atrast kompromisu un tādu ticamu risinājumu. Taču gribētu teikt, ka pašlaik eh, šis priekšlikums eh, arī NVO uh, dod skaidru ziņu. Es īsti nezinu, kas notika Varšavā, šķiet, tur nekas netika panākts. Uzskatu, ka ar šo priekšlikumu, kur Eiropas Savienība saka, ka 2016. gadā būs skaidrs lēmums, vai iespējams būs atrasts arī globāls risinājums, tad mm, šķiet, ka šeit mēs dodam divas alternatīvas. Domāju, ka šādā veidā mēs varam būt spēcīgi abās pusēs. mums ir jāskatās, kādi būs rezultāti, un tieši tāpēc es gribētu vēlreiz lūgt balsojumā labi pārdomāt, kā rīkoties. Protams, man arī būtu uh, labāk, ja jau 2015. gadā būtu visiem skaidrs risinājums. Mans risinājums ir tātad 2016. gads um, Eiropas risinājums vai arī 2020. gads uh, globāls risinājums. Uzskatu, ka šādā veidā mēs izskatīsimies daudz labāk. Vēlreiz tās paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies. Termiņš iesniegt grozījumus ir 18. decembris. pulksteņu 4 pēcpusdienā 16.00 18. decembrī. Eva, vai dzirdējāt, pie, pierakstījāt? Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai 18. decembris pulksten 16. Man šķiet, ka jūs tas varētu interesēt, jo termiņš ir nedaudz atšķirīgs no tradicionālās gaitas, un balsojums transporta komitejā būs 21. janvārī par šo lietu. Labi. Tālāk nākamais darba kārtības punkts. Gaismas attiksmes pārvaldība. Baudrina kungs vai ir ieradies? Cesar joint undertaking opinion to ITRA. Šeit mēs izstrādājam atzinumu kopīgi arī tre komiteja. So, Antonio, you ready to... Antonio, lūdzu, jums vārds. Presidente, molto velocemente e non... Eh, Priekšsēdētāji, jā, paldies pavisam īsi. Mēs neesam piedāvājuši nekādus grozījumu priekšlikumus, izņemot to, ka ir jāskatās, vai būtu iesakāms atlikt šo priekšlikumu līdz 16. gadam. Paturot prātā finanšu politiku, šķiet, ka varbūt būtu labi iet šādu ceļu. Un, ja paraugamies uz grozījumu priekšlikumiem, grozījumu nav bijis iesniegts, tad nav daudz pārāk. Uh, Tādēļ, manuprāt, mums varbūt būtu nelielas norādes nepieciešamas attiecībā uz tikau kundzes grozījumiem. Pavisam ir iesniegti divi šeit, un gribētu norādīt uz to, nezinu, kā es lai to noformulē, bet varbūt mums nevajadzētu attālināties un atkāpties no finanšu regulas noteikumiem. Manuprāt, šo pieeja vajad, vajadzētu attiecināt tikai uz atsevišķiem gadījumiem. Otra lieta - komisijas mandāts. To vajadzētu paturēt spēkā līdz 16. gadam. Paldies! Everybody's in Christmas mood today. Visi jau ir Ziemassvētku noskaņojumā. Un arī nav neviens no komisijas no DG klimata pārmaiņas. E, e, Es saprotu, ka varbūt tā ir mūsu kļūda, mēs esam nedaudz pabīdījuši darba kārtību un mēs esam tātad ņēmuši jautājumus ātrāk. Elka Drais, Piros un Danielis tādā kārtībā būs runātāji. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που ήδη μας είπε ο Αντώνιο. Οι περισσότεροι... Es gribētu pateikties Antonio par lielisko darbu. Tiešām tas ir bijis eh, produktīvu darba rezultāts. Grozījumi ir ņemt vairāk, mēs varam pieņemt attiecīgi to visu, bet eh, komisijas priekšlikums arī bija mums pieņemams. Paldies. Tad mums eh, vajadzētu kādu aizsūtīt, eh, atrast komisijas pārstāvi, Mēsnes kundze. Paldies, tiešām ļoti ātri mēs ejam uz priekšu. Šodien mēs esam apsteiguši visus rekordus. Un šajā gadījumā arī ir tā, ka mēs eh, padome iesniegsim savu atzinumu, un šajā gadījumā mēs runāsim par apvērsni 2020. Šeit ir pētījuma aspekts, ko mēs gribam akcentēt. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums Eiropas vienotās gaistāps sakara. Uh, Antonio nav iesniedzis grozījumus, mēs arī ne, un no Aldes puses uzskatām, ka tas ir labs priekšlikums, mēs varam virzīt to uz priekšu. Es uzskatu, ka rīt būs ļoti harmoniska balsošana vismaz šajā jautājumā, varbūt citi nebūs tik draudzīgi. Boldvin kungs, mums ir pilnīga harmonija parlamentā. No pressure then, Mr. Baldwin. Nebūs nekādas spiediena. Lūdzu, Baldvin kungs, es. Uh, tiešām tikko kā ienāca pa durvīm. Eh, esmu aizelsies lūkšu, lai kolēģis atbild manā vietā. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzreiz pateikt, ka mēs pilnībā atbalstam Kančana kunga nostāju. Arī mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs eh, priekšlikums, ne tikai tāpēc, ka šeit ir nodrošināta Cezara programmas turpināmība, izpētes programma. Un mēs tagad sāksim jau īstenot. Uh, Cezāru. Mēs gribam paturēt ciklu uzņemto, un tas ir tehnoloģiskais pilārs. SES politikā varbūt tas ir vienīgais pilārs, kur mēs varam sagaidīt konkrēts rezultāts, kamēr citās jomās vēl rezultāti būs jāgaida. Tāpēc es pilnībā atbalstu uh, Kančana kunga nostāju. Liels paldies! Tad rīt mums būs tāda diena, kad saskaņa uzgavilēs un pārņems mūs visus. Uh, paldies, uh, Badram kundze! Vai jūs gribat kaut ko teikt? Uh, Lichtenbergeris kundze varbūt arī kaut ko gribēs. Varbūt, ja vēlaties, jūs varat pēc es pateikt dažos vārdos kaut ko, kamēr referents vēl ir kopā ar mums. Paldies, priekšsēdētāji! Un e, paldies, ka jūs saprotat mūsu stāvokli. Mēs skrējām trakā ātrumā no metro stacijas un tad tikko kā piezemējamies. E, tad, tad mēs šo te projektu lasījām ar ļoti lielu interesi. Un e, mēs uzskatām, ka visās mūsu interesēs ir skaidri poz, e, pozicionēt sevi, likt skaidru nostāju un virzīties uz priekšu. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir gan juridiski, gan tehniski ļoti stingrs, un to mēs varam aizstāvēt. Mēs zinām, ka to var īstenot, un tas saskan ar starptautisko likumdošanu, kas attiecas uz uh, starptautisko aviāciju, jo īpaši ir tā, ka mūsu likumdošanas normas arī saskan ar IKO darba rezultātiem. Ir ļoti tāda laba saskaņa bet ierosināt kādas eh, trešās valsts eh, ieteikumu. Tas eh, ierobežotu Eiropas Savienības likumdošanu. Un, un mums ir noteikti priekšnosacījums progresam līdz 20 gadam, un mēs uzskatām, ka šeit šī, šāda te atvirzīšana nav pamatota. Uh, Mēs uzskatām, ka mums ir jāturpina mūsu politika, mums ir jādara viss, lai mūsu politika tiktu īstenota kā paredzēts, lai visi mūsu partneri redz, ka mums ir Eiropas Savienības likumi, mēs strādājam saskaņā ar tiem un ejam uz priekšu. Līdz ar to arī e, beigšu runāt. Es saprotu, ka diskusija šeit bija ļoti īsa, bet ļoti produktīva, un mēs e, labprāt turpināsim, kā pienāks, turpināt sarunas ar mūsu likumdošanas partneriem, partneru organizācijām. Priekšsēdētājs, paldies. Tagad mēs esam nonākuši līdz inkamera daļai mūsu sanāksme. Mums ir jārunā par trialogu rezultātiem. Es par ceļdrošību, Devera kundze runās par negadījumu vai karants ziņošanu un tad būs sanāks, koordinātors sanāksme. Varbūt tagad es varētu palūgt visiem tiem, kas nepiedar pie slēgto durvju sanāksmes, iziet no šīs zāles, un es stāstīšu par trialogu rezultātiem attiecīgā kvorumā. Paldies! Room, please, Lūdzu, atstājiet šīs telpas. Tad uh, es gribētu pateikties uh, mūsu.